uzsākt starpiestāšu sarunas atbilstoši 69c pantam, pirmajam punktam reglamentā. Ziņojumi attiecībā uz kuriem šis mandāts ir paredzēts, tie ir pieejami plenārsēdes weblapā un šo ziņojumu nosaukumu arī parādīsies sēdes protokolā. Atbilstoši pantam 69c otrajam punktam deputātu vai Politisko grupu skaits, kas nodrošina noteikto slieksni, rakstiski var līdz rītvakara uh, pusnaktī, tātad 16. janvāra uh, pusnaktī iesniegt lēmumu, iesniegt savu ierosinājumu attiecībā uz šo lēmumu. Ja nekādi lūgumi netiks izteiktami, izteikti šeit parlamentā attiecībā uz šo ierosinājumu, tad Lība komiteja varēs uzsākt sarunas. Un tagad